to pantu eh, piekrišanas procedūru. Um, ja nav iebildumu, tad tas eh, skaitās pieņemts. Eh, attiecīgā komiteja man ir ehm, šādu dokumentu atsūtījusi un šī labojuma teksts šīs dienas sēdes protokolā tiks oficiāli paziņots saskaņā ar, prot, eh, eh, ar reglamenta 204a pāntu. Eh, labojums skaitīsies pieņemts, ja to 48 stundu laikā neviens nebūs pret to iebildes.